Nākamā punkta darba kārtībā tas ir. Man ir viens paziņojums. Gribu jūs informēt, ka Anna Mirandas kundze ir nolikusi Eiropas parlamenta deputātes mandātu sākot 2013. gada 1. jūlija atbilstoši reglamenta 4 pānta trešajām punktām parlaments to ņem vērā un attiecīgi informēs nacionālās iestādes par vakanci. Pāriem pie nākamā punkta darba kārtībā tā ir.